Diamo inizio. Vai mēs varētu sākt? Avete tutti la carta di voto? Kart... Vai visiem ir balsošanas kartes gatavībā? Mēs šodien balsosim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

varbūt tomēr varētu sākt. Sāksim ar ziņojumu par grozījumiem padomes regulā 1234 no 2007. gada par atbalstu, kas piešķirts Vācijas alkohola monopola ietvaros. Balstoties uz debatēm komitejā ar kolēģiem, komisijas pārstāvjiem, mums tika teikts un apliecināts, ka pagaidu pasākumi negraus tirgu. Tāpēc esmu sagatavojis priekšlikumu, kas atbalsta komisijas priekšlikumu saglabāt Vācijas alkohola monopolu. To pozitīvi uzņēma arī padomē. Tāpēc eh, diezgan labi varētu uzņemt pirmajā lasījumā šo dokumentu. Tomēr gribu iesniegt grozījumus, lai nodrošinātu maksimālu caurskatāmību, lai būtu atbildība pret parlamentu un padomi. Grozījumi nav iesniegti. Tieši tāpēc eh, varbūt mēs varētu pāriet pie balsošanas. Un darīsim to paceļot rokas. Pirmkārt, referenta grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. Tagad balsojam par grozīto dokumentu kopumā, kas par, pret, atturās. Pieņemts. Un tagad balsojam par likumdošanas priekšlikumu par, pret, pieņemts. Labi, apsveicam referentu. Ā, tas esmu es pats. Ha ha ha. E adesso passiamo rapidamente alla. Liels paldies! Tagad pāriesim pie balsojuma par rezolūcijas priekšlikumu par bitēm. Mums ir daudzi grozījumi, bet pateicoties Lulingas kundzes darbam, mums ir arī daudzi kompromisa grozījumi. Tāpēc būtu loģiski balsot elektroniski, tāpēc ievietojiet kartiņas balsošanas ierīcē un sagatavojieties balsot. Vai esam gatavi? Jums vajadzētu būt balsošanas sarakstam eh, jums priekšā. Sāksim balsot. Pirmais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Esam nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Par 4. 45. punktu Lavijas kungs grib izteikties. Paldies! Es gribēju paskaidrot 45. panta grozījuma būtību. Trīs gada programmas pašlaik tiek balstītas uz aprēķiniem, apsvērumiem no dalību valstīm. Grozījums, kuru es iesniedzu, liek eh, klajā priekšlikumu, ka vajadzētu balstīties uz patiesiem datiem, nevis uz kaut kādām aplēsēm. Paldies, Lavijas kungs, saka priekšsēdētājs. Tagad balsosim par grozījumu 45. Sākam balsot. Bei... Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Piektais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Piektais kompromiss grozījums pieņemts. Sastais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Par 60. grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 63. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 64. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par 68. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 69. Sākam balsot. Nē, Jēglas kundze grib izteikties. Es atsaucu šo grozījumu, jo tas ir um, iekļauts pēc būtības jau citos. Allora, non votiamo su 60. Nu, ļoti labi. Tad 69. nebalsojam. 70. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 72. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 73. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 74. Sākam balsot. Nobalsojuši esam. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 84. Sākam balsot no Tarabels un Tabadžī. Beidzam balsot. Noraidīts. 85. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astoņdesmit septītais Dančils. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 88. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 89. Sākam balsot. Jēglas grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 9. 90. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sapratu, ka Tautas partijai ir vairāk balsotāju nekā atļauts. Vai jūs varat pārvaldīt? Nu, tipiski Tautas partija tā darās. 91. grozījums no Raimērs Lulings. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 92. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 93. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 94. Sākam balsot. No Tarabels un Tabadžī. Beidzam balsot. Noraidīts. 96. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. bet joprojām tautas partijai viens balsotājs par daudz. Vai varat pārbaudīt? Viena balss par daudz. Jose Bovē saka, ka tas no zaļajiem nākot. 97. no Nikolesku. Nē, tas atkrīt? Atvainojos, 98. saka priekšsēdētājs. Nikolesku, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad atsaucas. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam. Noraidīts. Otrais grozījums. No Kačmareka. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērumi. Trešais grozījums. Sākam balsot. Garsie Peres un citi. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromisa grozījums 11. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Atvainojos, saka priekšsēdētājs. Uz to attiecas jau 12. kompromisa grozījums, tāpēc par 12. kompromisa grozījumu sāksim balsot. Balsojam pa daļām par pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad otrā daļa 12. kompromisa grozījumam sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad devītais grozījums no Rēmers. Nē, balsojam par 13. Raimers un citi sākam balsot. Visi nobars, nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. 14. kompromisa grozījums sākam balsot. Beidzam balsot, pieņemts. 13. kompromiss grozījums. Sākam balsot. 13. kompromiss grozījums. Balsojam, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Divdesmit trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. grozījums Garsie Peres un citi. Sākam balsot par 25. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Gala grozījums 32. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad gala balsojums par rezolūcijas projektu kopumā, grozīto versiju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta šī rezolūcija. Paldies visiem! Nu, un tad ar šo te dokumentu strādāsim plenārsēdē. Pāriesim pie 11. punktu mūsu darba kārtībā. Vai, Dačiāni, jūs esat gatavi? Šis ziņojums ir par lauksaimniecības atzīšanu par strateģiski svarīgu nozari saistībā ar pārtikas nekārtīgumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs strateģisks jautājums. Eksponenciālais patēriņa pieaugums dažos pasaules reģionos rada risku, ka varētu iestāties scenārijs, kad pārtikas nepietiek un tā ir dārga. Atbilstoši ANO aplēsēm, uh, līdz, 25, līdz 50. gadam eh, pasaules iedzīvotāju skaits sasniegs 9 miljardus, kas palielinās pieprasījumu pēc pārtikas. Tāpēc būs nepieciešams saražot vairāk pārtikas. Un šeit ir runa par 70% pieaugumu. Šeit mēs nerunājam tikai par daudzumu, bet par produktu sadalījumu kopējā pārtikas ražošanā. Thank you būs vairāk iedzīvotāju un palielināsies patēriņa gross. Būs pieprasījums pēc augstvērtīgākiem, dārgākiem produktiem. Ja mēs runājam par nākotni, tad šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs, tāpēc došu viņai vārdu uzreiz, lai pēc tam mēs varētu uzsākt debatas. Sabrūkundze, jums tiek dots vārds. Vă mulțumesc, domnule președinte, și pentru introducere. Uh, aș dori de asemenea, pentru început, să le spun tuturor colegilor că... Arī es gribētu uh, uzsvērt, ka ļoti priecājos par sekmīgo sadarbību ar kolēģiem. Good. Uh, acīm redzot, ir problēmas ar tulkošanu, kaut gan tādām nevajadzētu būt. Ah, ar tulkošanu nav nekādu problēmu. Mikrofons. Varbūt runātāji varētu paņemt citu mikrofonu. Ir tehniska problēma, tā ir jānovērš.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 Labi, tā tad mēģināsim vēlreiz. Šķiet, ka viss tagad darbojas. Paldies! Gribētu vēlreiz jums pateikties gan par ievadrunu, gan arī par to, ka devāt man vārdu. Es gribētu arī teikt, ka mūsu sadarbība ar kolēģiem bija ļoti uh, auglīga un kolēģi sniedza ļoti noderīgas idejas šim atzinumam saistībā ar um, Eiropas nākotni šajā jomā. Gribētu uzsvērt tās svarīgākās idejas šajā jautājumā, un pēc tam skatīsimies, kas ir pašiem kolēģiem sakāms. Gribētu, lai būtu diskusijas un dialogs par šo jautājumu. Sākumā vēlētos teikt, ka pārtikas uh, nodrošinātība ir viens no būtiskākajiem um, um, kopējās lauksaimniecības politikas um, aspektiem pēc 2020. gada, un jo īpaši tas ir jāuzsver tādā brīdī, kad um, turpina pieaugt iedzīvotāju skaits pasaulē. Kopumā uh, pārtikas apjomi uh, uh, nevar um, apmierināt vajadzības, un ja kādreiz, uh, ja kādreiz uh, šie apjomi pietika uh, gadam, tad tagad šis termiņš samazinājies līdz pat mēnesim, un lielā mērā to ir ietekmējušas klimata pārmaiņas, gan um, tas ir ierobežojis arī resursus, paaugstinājis degvielas cenas, bet tajā pašā laikā mums ir jāatbild uz uh, Uh, globālo, globālās sabiedrības vajadzībām, kuriem, uh, kurus nevar pietiekamā mērā nodrošināt ar pārtiku. Un uh, Eiropas Savienībai ir jācīnās pret šo cenu svārstīgumu un jānodrošina pārtikas drošums, nodrošinātība. Mums ir, uh, mēs no, novērtējam uh, komisijas priekšlikumu attiecībā uz finanšu uh, instrumentiem, kā arī transakciju reģistriem. Mums ir liels prieks redzēt, ka šī ASV uzsāktā iniciatīva šajā jomā ir ļoti laba, bet arī Eiropas Savienība šeit varētu iet pat tālāk. Mums jāmeklē jauni instrumenti, kā cīnīties ar cenu svārstīgumu. Un mums būtu jāpārskata arī tiesību akti saistībā ar šo jautājumu, lai mēs um, radītu lielāku stabilitāti un uh, drošības sajūtu operatoriem, kas piedalās šajā um, šajā tirgu, un mums arī vajadzētu domāt par pārtikas rezervju veidošanu globālā līmenī, jo pasaules līmenī um, lauksaimniecības ražošana ir ļoti pakļauta klimata pārmaiņām, un šobrīd uzkrājumi ir ļoti ierobežoti. Kā jau es minēju, tātad tie pietika tikai 12 nedēļām, kas kādreiz bija pietiekami gadam. Mums vajadzētu uh, radīt uzkrājumus arī ANO, um, tātad ietvaros sadarbojoties arī ar FAO un ASV un Eiropas Savienību. Tiesības uz pārtiku ir pamattiesības tādēļ. Mēs nedrīkstam uh, to uztvert kā tikai tādu abstraktu konceptu, tai ir jākļūst par realitāti. Uh, līdz šim pieminētie priekšlikumi attiecībā uz to, kā vajadzētu rīkoties, tam būtu jābūt kopējās uh, lauksaimniecības politikas ietvaros. Mums nepieciešams līdzsvars, kā, līdzsvarots KLP, kā arī uh, nepieciešama godīga un konkurētspējīga situācija, kas um, palīdz lauksaimniekiem attīstības valstīs, bet uh, neapdraud konkurētspēju. Turklāt jāatcerās arī par bioloģisko un tra, uh, tradicionālo lauksaimniecību, kā arī par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Mums jāmeklē jauni instrumenti, kā nodrošināt daudzveidību, jo šobrīd Eiropas Savienībā tikai 7% no lauksaimniekiem ir jaunāki par 40 gadiem. Un pēc desmit gadiem 4,5 miljoni lauksaimnieku dosies pensijā. Tādēļ ir ļoti svarīgi uh, veicināt to, ka jauni, jaunieši um, profesionālā veidā iesaistās lauksaimniecībā, tas ir jādara gan ar finanšu līdzekļu palīdzību, gan arī apmācības programmām. Uh, ir ļoti būtiski, lai nākotnē KLP būtu pietiekams budžets, jo īpaši, lai varētu atbildēt uz visiem no šiem izaicinājumiem. Un tādēļ visi priekšlikumi, kas ir iekļauti šajā ziņojumā, ir Uh, sasaistīti ar jauno KLP, kam būs jābūt līdzsvarotam daudz spēcīgākā veidā. Uh, gaidīšu un ar prieku uzklausīšu jūsu komentārus. Es patiešām ceru, ka mums izveidosies konstruktīvs dialogs un izskanēs daudzas jaunas idejas. Paldies! Liels paldies! Uzsāksim debates. Haivod kungs lūdzu. Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā vēlētos sveikt referentu, referenti ar tik lielisku ziņojumu. Jāsaka, šeit patiešām ir ļoti vērtīgs darbs ieguldīts un ziņojums ir ļoti uh, pozitīvi vērtējams, jo lauksaimniecība ir tā nozare, kurā uh, jācīnās pret uh, nabadzību. Un pārtikas nodrošinātība ir ļoti būtisks aspekts, jo um, uh, līdz 2050. gadam būs par 70% pieaug, pieaudzis uh, izaivi, pieprasījums pēc izaivielām. Tad gribētu uzsvērt, ka ir ļoti būtiski, lai tiktu izmantots KLP, nodrošinot pārtikas uh, drošību Eiropas Savienībā un nodrošinot pilsoņus. Mums jāuzsver arī lauksaimniecības loma, nogādājot pārtiku uh, mūsu pilsoņiem. 79 eiro, uh, miljoni Eiropas Savienības pilsoņu dzīvo zem nabadzības robežas un 17 miljoni saņem uh, pārtikas atbalstu. Un man prieks, ka šie fakti ir iekļauti atzinumā. Man arī prieks, ka šeit ir atsauce uz vietējiem tirgujiem un uh, mazajiem lauksaimniekiem, kā arī pārtika, kas tiek uh, lokālā līmenī patērēta. Uh, Es domāju, ka, lai to sasniegtu, KLP ir jāņem vērā arī sabiedrības vajadzības, un tas jāiestrādā lauksaimniecības un uh, lau, uh, lauksaimniecības politikā. Šeit ir arī atsauce uz uh, lauksaimniekiem, kas ražo pārtiku vietējiem tirgumu, un to vajadzētu veicināt. 28. punktā ir uzsvērts tas, ka maza līmeņa, uh, tātad zem, mazo, mazās eh, lauksaimniecības ražošana, maza mēroga lauksaimniecības, um, tātad ražo pārtiku uh, vietējiem tirgumu un to vajadzētu iekļaut arī nākotnes KLP. Man arī prieks ir, ka šeit ir iekļauta uh, pusdienu uh, ehm, nodrošināšana skolās šajā sakarā un gribētu teikt, ka šajā priekšlikumā ir um, ļoti būtiski tas, ka tiek nodrošināts, ka jaunieši un bērni saņem uh, ar uzturvielām bagātu pārtiku. Un arī 24. punkts vēlreiz saistībā ar jaunajiem uh, lauksaimniekiem. Uh, mums īpaši ir jā, jāatzīst, cik īpaša loma ir šiem jaunajiem lauksaimniekiem, un arī referenti ir atsauksies uz to, ka 7% Eiropas lauksaimnieki ir jaunāki par 35 gadiem, bet tajā pašā laikā 4,5 miljoni uh, lauksaimnieku nākamo desmit gadu laikā dosies pensijā. Tas ir jautājums, kas mums ļoti um, rūpīgi būtu jāizskata, un tas ir jāņem īpaši vērā arī uh, tajos laikos, kādi tagad ir. Un uh, ir ļoti daudz uh, cilvēku, kas tagad ir pievērsts lauksaimniecībai, apstākļu spiesti, bet tā ir ļoti pozitīva zīme, ko mums vajadzētu arī atbalstīt. Uh, manuprāt, šeit ir um, aspekts atzinumā, kas ir pārāk uh, plašs, un mums vajadzētu nodrošināt Eiropas Savienībā, lai tiktu uh, īpaša uzmanība pievērsta lauk, uh, dalību valstu lomai. Un šeit jāpiemina arī importi, uh, jo īpaši saistībā ar olbaltumvielu importiem no trešajām valstīm. Nu, varbūt mēs pārāk lielā mērā šeit paļaujamies uz importu un par to vajadzētu padomāt. 30. punkts - KLP un jaunat, jaunatīstības valstis. Nu, manuprāt, mums vajadzētu nodrošināt arī jaunatīstības valstu pieeju um, pārtikas tirgumu un veicināt vienlīdzību. Ir vairāki pasākumi, uz kuriem es vēlētos arī atsaukties šajās diskusijās. Tas ir globālas a, pārtikas uzkrājuma sistēmas radīšana. Mēs visi jau zinām, ka tagad um, krīzes laikā, uh, kopš 2007. gada šie uzkrājumi ir kritušies līdz tādiem, kas ir pietiekami 12 mēne, uh, 12 nedēļām, un tādēļ mums vajadzētu konkrēts pasākumus uh, attiecībā uz rīcību pārtikas krīzes gadījumā. Kopumā mēs atbalstām šo ziņojumu, mēs, es uh, gaidu diskusijas, kā jau minēja referenta, un ceru, ka uh, tās jomas, kuras tiks minētas, arī tiks iekļautas vēl atzinumā. Un, nobe, un beigās es ceru, ka mums izdosies veiksmīga sadarbība uh, paņemot tās labākās idejas, un es ceru, ka beigās rezultāts būs patiešām labs. Paldies! Grazie, grazie, honorevole. Er- Paldies! Un tagad Kalnietis kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlos uh, izteikt pateicību ziņotājai, jo šis tiešām ir ļoti vajadzīgs ziņojums, tāpēc, ka tas parāda pārtiks nodrošinātības problēmu kontekstā ar citiem lieliem Eiropas Savienības strateģiskajiem izaicinājumiem. Eiropas Savienībai nenoliedzami ir jāuzņemās vadošā loma pasaules pārtiks krājuma drošības sistēmas izveidē, jo pārtiks nodrošinātība ir atrisināma tikai globālā sadarbībā. Tajā pašā laikā es uh, uh, uzskatu, uzskatu, ka arī turpmāk mums par prioritāti ir jāizvirza Eiropas pārtiks nodrošinātība, jo tā aizsargā Eiropu no strauji mainīgajiem starptautiskās tirzniecības apstākļiem. Tā veicina lauksaimnieku palikšanu lauka apgabalos, lai tie apsaimniekot un saglabātu lauku vidi un ainavu. Un šis mērķis tiešām ir savienojams ar brīvu pasaules tirzniecību. Nodrošinātība nav jāsasniedz ar nepamatotām tirzniecības barjerām bet ar mērķtiecīgu un pārskatāmu eiropas savienības atbalstu ko mēs um, prasīsim um, um, ielikt jaunajā kopējās lauksaimniecības politikas reformā. paldies! Paldies, lūdzu, Hašvorta kungs. Paldies, priekšādātāji! Sveicu referenti, darbs ir izdarīts ļoti labs. Es ļoti priecājos par to, ka viņi atzīst, ka apgāde ar pārtiku ir ļoti nozīmīgs jautājums, ko risināt nākotnē, ņemot vērā arī klimata pārmaiņas un to sekas. Manuprāt, pārtikas apgāde iegūs turpmāk arvien lielāku politisku svaru un nozīmi, un ņemot vērā daudzgadējo finanšu schēmu un ierobežoto budžetu kopējai lauksaimniecības politikai, mums ir jāraida signāls, ka mūsu prioritāte ir reformējot kopējo lauksaimniecības politiku, nodrošināt ar pārtiku visus iedzīvotājus nekas svarīgāks par to nevar būt. Es gribētu uzsvērt trīs draudus, kas uh, mūs apdraud. Pirmais, mums ir problēma ar mūsu tēlu vai imidžu, un pat daudzi deputāti Eiropas parlamentā uzskata, ka mēs te nodarbojamies ar uh, tā saucamajiem vīna ezeriem un sviesta kalniem un nezinu ko vēl, kas e, bija pagātnē. Un mums vienkārši tas ir mūsu mantojums, kas, ar ko mums nākas iet uz šīm pārunām. Otrā problēma Eiropā Mēs esam lielākais pārtikas importētājs pasaulē, un gadā Mēs pār, importējam uh, 35 miljonu hektāru ražu uz Eiropu. Un tas ir tiešām, nu, arī problēma tāpēc, ka divpusējos tirzno, tirzniecības nolīgumos ar Merkozūru, ar Kanādu un tā tālāk lauksaimniecība daudzos sektoros tiek uzskatīta kā nu, tāds šķērslis, lai panāktu sekmīgu nolīgumu slēgšanu, diemžēl. Un es domāju, kā referente pareizi norādīja, uh, šobrīd samazinās iespējas visā pasaulē nodrošināt pārtiks uzkrājumus, un uh, ir uh, sacīts, ka 2050. gadā Indija sastapsies ar ūdens trūkumu. Un um, šeit tiešām būs vēl ļoti daudz dažādu draudu. Un vēl mums ir arī tāds morāls pienākums kā attīstītajām valstīm, ņemot vērā to, ka miljārdi cilvēku dzīvo zem nabadzības sliekšņa, mums kā attīstītajām valstīm ir jātīsta sava lauksainicība, jāražo pēc iespējas vairāk lauksainiecības produktu. Un ja kā bagātās valsts mēs turpināsim pirkt uh, pārtiku, pasaules tirgū, tad arvien vairāk pieaugs to cilvēku skaits, kas nevarēs atļauties iegādāties pietiekam daudz kvalitatīvas pārtikas. Tas viss jāņem vērā. Paldies! Eh, Jose Bovē, lūdzu! Un es gribētu pirms tam vēl pateikt, ka tikko saņēmu ziņu, ka jā, jaunais lauksaimniecības ģenerāldirektors direktors Žans Luks vadīja kopš 1. janvāra strādās tirzniecības trešajā nodaļā, bet Silvers Rodrīgas Manuels būs jaunais ģenerāldirektors, un mēs viņu apsveiksim. Un tagad vārds Žozē Bovē. Paldies! ļoti patīkami uzklausīt labus jaunumus. Mēs novēlam Mārtiņam. Novēlam uh, bijušajam ģenerāldirektoram sekmes jaunajā uh, darba vietā. Uh, Šis ziņojums ir nācis īstajā laikā. Un starptautiskā komiteja uzskata, ka pilsoniskā sabiedrība pēc iespējas aktīvāk ir jāiesaist, un tā arī ir jāsaņem balstiesības, lai cilvēki būtu pārstāvēti, risinot pārtiks apgādes jautājumus pasaulē. Un šī ziņojuma uzdevums ir um, sniegt pārskatu par situāciju starptautiskajā arēnā, un tāpēc es arī atgādinu starptautiskās komitejas sanāksmi. Mēs uh, runājām par trim tēmām. Tās visas ir arī minētas ziņojumā. Viena no šīm tēmām ir spekulācija un ar to saistītās problēmas. Uh, spekulācijas notiek ņemot vērā klimata izmaiņas un ar spekulēšanu nodarbojas cilvēki, kam nav nekāda sakara ar lauksaimniecisko ražošanu, tie ir riska ieguldījumu fondi un citi, un spekulācijas notiek par valstu uh, parādu pieaugšanu, tas ļoti nelabvēlīgi ietekmē lauksaimniecības situāciju, un G20 lokā par to ir jārunā Un Eiropas parlamentam vēlreiz ir jāuzsver, ka tas nepiekrīt šādai rīcībai, neatbalsta to, un lauksaimniecības izēvielas, pārtiks produktu izēvielas nedrīkst būt spekulācijas uh, objekts. Otrā lieta - tās ir klimata izmaiņas un to sekas, globālā sasilšana. Arī šajā uh, kontekstā mums ir jāraugās, lai varam uh, sekas pārvarēt un jāraugās, kādi ir uh, klimata izmaiņu cēloņi un ko darīt, lai tos sekas samazinātu. Uh, piemēram, uh, izšķērdīt izšķērdīga enerģijas izmantošana, um, trūkumi vides aizsardzībā, tie visi ir jautājumi, kas ir tieši saistīti ar pārtiks apgādi. Trešais atbalsts uh, mazajiem ražotājiem dienvidu valstīs ir jānodrošina ļoti plaša un daudzpusīga palīdzība. Mazajiem ražotājiem dienvidos ir jāsniedz atbalsts, lai viņi var palikt un turpināt lauksaimniecisko ražošanu. Un vēl viena, vēl viena lieta, par ko ir runa um, ziņojumā, tas ir tā saucamais land grabbing. Ir uh, lauksaimniecības zemju nelikumīga sagrābšana. Vai mēs varam samierināties ar to, ka lielie uzņēmumi vai trešās valstis uzpērk lielas zemes platības un maina zemes izmantošanas veidu? Tas ir pretrunā ar Pasaules tirniecības organizācijas um, noteikumiem, un arī G20 uh, kolēģijā par to ir runāts. Eiropas parlamentam uh, nevajadzētu šo jautājumu piemirst un neaizmirst, ka mums ir tiesības uh, parādīt savu viedokli balsojot, un mums ir jāiestājas par to, ka ir jānodrošina pārtiks apgāde, cīnoties arī pret šo zemes izmantošanu. Magines skundze. Paldies. Paldies referentē par labo sadarbību un par to, ka šeit ir pieminēti ļoti būtiski jautājumi. Protams, ka es tagad atkārtošos, bet mums ir jāņem vērā, ka ir nepieciešams nodrošināt interešu izlīdzināšanu. ja mēs runājam par pārtiks apgādi, svarīgs jautājums ir arī um, energoapgāde vai enerģijas izmantošana lauksaimniecībā, nafta, uh, kas tiek izmantot, lai varētu darbināt, varētu ar benzīnu darbināt lauksaimniecības mašīnas. Un Trašvords kungs ļoti pareizi minēja problēmas, kas varētu rasties ar ūdens apgādi. Un ja mēs skatāmies, kādu ieguldījumu Eiropas saviedī, Savienība ir sniegusi, tad tagad izskatās, ka mēs kļūstam par neto importētājiem pārtikas jomā. Un arī Bovēkungs runā par to, mums ir jāspēj pašiem sevi apgādāt. Ir arī vairākas jomas, kas man rada īpašas bažas Runājot par vietējo uh, pārtikas ražošanu, es īsti nevaru piekrist visiem kolēģiem, kas teica, ka tās nu ir tās mūsu nākotnes izredzes. Uh, protams, ka vietējai ražošanai ir sava loma un tai ir jābūt, bet tas nav tāds praktisks risinājums, kas visu atrisinās. Uh, skatoties uz 27. un 28. punktu. Um, Es gribētu arī uzsvērt, ka tā saucamās bioloģiskās lauksaimniecības, neraugoties to, ka ir ļoti būtiskas, tās tomēr ieņem tikai nelielu, nelielu mazu nišu. Un uh, šī nozara arī saistās ar lielām izmaksām, tie ir dārgi produkti, un ja mēs mēģināsim iz, paplašināt vai palielināt šo bioloģisko lauku saimniecību, tas var atrast, atstāt iespēju, kādu mēs varbūt nemaz negaidām. Tie ir jautājumi, kas saistās ar bioloģisko daudzveidību un um, ar jautājumiem par uh, dzīvotnēm. Un paliek jautājums, kā mums nodrošināt uh, ražo, ražīgumu, pietiekamu ražīgumu lauksaimniecībā. Un tas tikai ar bioloģiskajām saimniecībām nebūs iespējams, kaut gan par to vajadzētu runāt šajā ziņojumā. Uh, 40% no ražas ir apdraud kaitēkļi un dabas uh, uh, katastrofas. Mums ir jāraugās, kādas iespējas mums ir izmantot inovācijas, ko saka pētījumi, kādas ir zinātnieku atziņas un kā samazināt zaudējumus gan uh, tieši pašā lauksaimniecības ražošanā, gan arī tālākā transportēšanā, tālākā pārtiks apgādes ķēdē. Es nedomāju, ka mums vajadzētu raudzīties atpakaļ, mums ir jāskatās, kādas ir attīstības iespējas nākotnē. Un vēl izglītība un uh, apmācība, uh, zināšanu transferts lauksēmniekiem arī ir ļoti būtiski sektori tieši jaunatīstības valstīm. Un svarīgs šeit man šķiet arī 13. punkts mūsu. Mēs tagad izskat, sākam arvien vairāk importēt pārtiku jaunatīstības valstīm. Uh, Un ir jāskatās, cik daudz no līdzekļiem, kas bija veltīti agrāk attīstības palīdzībai, tagad nonāk lauksēmniecības, uh, lauksēmniecības izdevumu pozīcijā un vai šī tendence ir apsveicama. Manuprāt, mūsu morālos pienākumus Ešvort kungs ļoti labi formulēja, un es gribētu noslēgumā vēl tikai pateikt, ka vārdi food safety un food security brīžiem tiek sajaukti. Food safety um, tie ir nu, pārtikas izstrādājumi, kas nerada apdraudējumu, un food security ir apgādes drošība. Jā, tad šeit vajadzētu izvairīties no pārpratumiem. Es gribētu atkārtot galveno, ko gribēju teikt. Mums ir jāpalielina pārtikas ražošana, izmantojot mazāk resursu un nedrīkst uh, apdraudēt bioloģisko daudzveidību, bet viens no jautājumiem, kas nav šeit pieminēts, ja mēs gribam, lai jaunie lauksaimnieki turpinātu strādāt un strādāt arvien ražīgāk, viņiem ir vajadzīgi ienākumi, ar kuriem viņi var rēķināties. Un runājot, un tas attiecās ne tikai uz Eiropas Savienību. Protams, arī pār pārtikas apgādes ķēde ir jautājums, un šeit nebūtu viss nenotiek saskaņā ar uh, godīgas spēles principiem. Tie ir daži komentāri šobrīd no manas puses, un, protams, man būs arī grozījumi priekšlikumi. Tie ir būtiski lai mēs paturētu prātā, ka ne tikai reformējam kopējo lauksensības politiku, bet mēģinam izdomāt, kā cīnīsimies pret ļoti smagām problēmām, kas iespējams padziļināsies, ņemot vērā, ka pasaules iedzīvotājs skaits turpinās pieaugt. Paldies! Mulțumesc și dau cuvântul în continuare domnului Hausling. Jā, ja, ich darf der Berichterstatterin zunächst mal herzlich danken. Gribu teikt paldies eh, referentei, un man eh, patīk arī, ka es, man tagad tiek dots vārds pēc jums, Magines kundze. Un, manuprāt, šeit šajā ziņumā nebūt nav pārspīlēta mazo un bioloģisko lauksaimniecību nozīme. Tām ir sava vieta. Runājot par FAO, mums esot par 70% jāpalielina lauksaimniecīgā ražošana, bet mums taču nav otras zemeslodes, un es nedomāju, ka ir iespējams organizēt revolūciju un to panākt. Mums ir jādomā par sadales jautājumiem. Eiropā un ASV 50% um, pārtikas uh, tiek iznīcināta vai nu pirms uh, uh, vispār pirms tos var izlietot, vai tie tiek izmesti laukā un vispār netiek izlietoti. Jautājums ir par to, kā mēs attiecamies pret resursiem un kā mēs uh, attieksimies pret to nākotnē. Mēs nevaram atļauties tā šķērdēties ar pārtiku, kā tas notiek šobrīd. Un ir nepieciešams izveidot tādu lauksaimniecības struktūru, kas ļautu mums saimniekot mm, tā liederīgi. Skatoties uz šo ziņojumu un runājot par moderno lauksaimniecību, ir jāpatur prātā, ka lauksaimniecība ir ārkārtīgi atkarīga no enerģētikas un transporta izmaksas um, arī ļoti ietekmē lauksaimniecību. Mums ir jātīsta reģionālā lauksaimniecība un ir jādomā par to, kā attīstīt lauku energoapgādi. Un desmitajā punktā nedrīkst arī pieļaut, ka mm, biodegvielas uh, um, audz, tātad, um, augu audzēšana apdraud pārtikas apgādi. Pēdējā laikā mani satrauc tas, ka runājot par klimata izmaiņām, parasti tiek pateikts, mums vajag vienkārši šo jautājumu visur pieminēt un visur par to runāt, bet šobrīd nekāda nopietna vidas politika netiek īstenota. Tā ir problēma. Un mums nevajag cerēt, ka notiks kaut kādi brīnumi, teiksim, Kankūnā vai kur citur. Mums ir enerģiskāk jāiestājas par to, ka tiek īstenota praktiska vidas aizsardzības politika, nevis jāatkārto vai jāraksta par klimata izmaiņām vienmēr pirmajā lapusē. Šeit mums ir tiešām par ko padomāt kopīgi. Un, protams, mums ir jārunā par lobarības uh, importu, uh, Un es arī e, strādāju ar šo jautājumu, man arī būs grozījuma priekšlikums. Šis jautājums mūs nodarbinās nākotnē visnotaļ. Paldies. Desa kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Jā, Martin, man patīk, ka es tagad varu runāt pēc tevis. Paldies arī referentei par šo ziņojumu. Daudz, kam es piekrītu, bet mūsu ēnu referente Maginesa nosauca dažus mīnusus vai trūkumus, un es gribētu arī šo to piebilst par uh, labības cenām. Ja šeit ir atsauce uz tām, proti, ka kviešu cena pieaugusi par 70%, tad ir jāpaskatās, kāds ir cenu līmenis pēc šiem 70%. Un tas cena ir zemāka nekā 1961. gadā, kad es pirmo reizi uh, pieredzēju, uh, sastapos ar šo fenomenu. Šobrīd labības cena ir ārkārtīgi zema. Uh, Es ļoti arī priecājos par to, ka šeit ir pateikts, ka jāpiesaist vairāk jaunu cilvēku lauku saimniecībām, bet mums nevajadzētu būt pesimistiem. Manā dzimtenē Bavārijā, kam ir, kur ir ļoti liela nozīme lauksaimniecībai, arvien vairāk jaunieši iesaistās apmācībā par lauksaimniekiem. Viņi izvēlās šo profesiju Un turklāt es esmu patīkam pārsteigt, šo cilvēku tiešām ir ļoti daudz, un manuprāt, jaunie cilvēki, eh, vērojot to, kas notiek, eh, raugās ar optimismu un redz perspektīvas lauksēmniecībai. Mums nevajadzētu būt pesimistiem, un manuprāt, lauksēmniecība kopumā, kā ekonomiskā nozare, uh, tai ir labākas nākotnes izredzes nekā ļoti, ļoti daudzām citām nozarēm. Un mums vajadzētu to iz, izmantot. Un tam ir četri iemesli. Pirmais ir pieaugušais cilvēku skaits pasaulē, otrs, to teica arī Mārtiņš Hoislings, mēs nevarēsim izvairīties no tā, uh, ka pieaugot labklājībai mainīsies arī cilvēku nu, vajadzības pēc pārtikas. Šobrīd ķīnieši apēd 200 gramu gaļas nedēļā. Un kaut kad viņi gribēs 400 gramus nedēļā, un ja viņu ir 1,3 miljārdi, tas nozīmē, ka 13 miljonu tonu gaļas būs vajadzīgs papildus un tas joprojām ir mazāk nekā mēs vidēji lietojam Eiropā. Un, protams, ka tas ietekmēs tirgu, un trešais punkts arī to, par to jau runāja, lielu, lielas problēmas radīs apūdeņošana, sevišķi tādu zemu uh, Tātad pazemes ūdeņu līmeņa svārstības būs radījis problēmas. Un pēdējais - enerģijas cenas e, pieaugs, un e, šis sektors konkurēs ar lauksaimniecības sektoru. Lēmums būs jāpieņem tirgū. Ja pieaugs enerģijas e, cenas, tad attiecīgi būs jāpalielina arī pārtikas cenas un man pašam ir 0,7 um, hektāri, kur es audzēju tā saucamo tādu noteiktu uh, augu, kas ļauj, ar no kā var iegūt enerģiju. Un uh, tas ir tāds ļoti ekonomisks veids, kā saimniekot. Un man arī nemaz nav vajadzīgas valsts subsīdijas, lai es varētu audzēt šo uh, tāda noteikta veida zāli. Un vēl viens jautājums, par ko es uztraucos, tās ir spekulācijas ar lauksaimniecības produktiem, turklāt spekulāciju apjoms pieaugs. Un es centīšos savos grozījumos piedāvāt dažas idejas, jo Eiropai, kā Tādai valstu savienībai ir jāzina, kā reaģēt uz spekulācijām, kā novērst tās, un to mēs varēsim tikai tad, ja mums būs lauksainiecības produktu uzkrājumi. Un ja mēs gribam izvairīties no cenu pieauguma spekulāciju ceļā, tad mums ir jābūt skaidrībai par to, kādi ir uzkrājumi un kādi tie var būt. Vēl, kas mani satrauc, tā ir situācija noteiktos pasaules reģionos, kas, kuros cilvēki cieš no bada. Es daudz esmu strādājis ar Āfrikas jautājumiem, un man ir žēl cilvēku, kas dzīvo Āfrikā. Arī pēc ekspertu domām šie cilvēki bez īpaša ieguldījuma uh, varētu ražot pārtiku nevis vienam miljardam, bet diviem miljardiem cilvēku. Vienkārši netiek izmantoti resursi. Un uh, valsts Zimbabve agrāk bija um, labības klēts Āfrikai, un tagad uh, tas, kas tur notiek, tas ir vienkārši šausmīgi. Uh, un es baidos arī par to, ka pēc desmit gadiem uh, Dienvidāfrika nonāks tādā pašā situācijā kā šobrīd Zimbabve. Um, bādu Āfrikā noteikti var pārvarēt, un es uh, gribētu arī referentai pateikt, ka nu, mums būs jācenšās izstrādāt ziņojumu, kas parādītu, cik ļoti liela stratēģiska nozīme lauksaimniecībai būs turpmāk. Un es domāju, ka mēs kopā panāksim labu rezultātu ar šo ziņojumu. Paldies! Paldies, tagad došu vārdu. Nākošam runātājam. Paldies, priekšsēdētāji! Man liekas, ka šis ir labs laiks šāda veida ziņojumam, jo pašlaik mēs runājam par KLP nākotni, par budžetu, par mūsu politikām pēc 2013. gada. Bet, nu, paskatīsimies uz to reāli. Mēs te sprediķojam tiem, kas jau ir konvertējušies mūsu ticībā, jo Daudzas no šīm lietām, ko mēs atrunājam šodien, jau ir teiktas iepriekš, bet kā citi skatās uz KLP? Kāpēc mēs tik maz runājam par KLP sasniegumiem, par to, kā mēs varam pārliecināt politiķus, mūsu pilsoņus par KLP sniegtajiem labumiem? Šie ieguvumi ir jāatzīst sabiedrības vidū, ko mēs šeit liekam priekšā, ko mēs redzam komisijas dokumentos. Šeit mēs redzam visu laiku, ka vārds intervences mm, vispār neparādās komisijas sagatavotajos dokumentos, it kā to vispār slēptu, it kā vispār šāda intervence nenotiktu. It īpaši graudu kviešu tirgū, jo jebkuras svārstības ražošanā rada sekas citu produktu ražošanā, piemēram, cūgaļas vai putnu gaļas. Ja šo nerisinātu, tad būtu vēl lielāka krīze, vēl vairāk protestu no zemniekiem. Mēs vienkārši izvairamies, piemēram, no šī jautājuma. Uh, Mēs daudz runājam par daudz ko citu, bet nemēģinam atrast patiesus risinājumus. Kā mēs varētu atrisināt to problēmu ar cenu svārstīgumu? Ir nepieciešami konkrēti instrumenti, un nepārprotiet mani, es negribu, lai atgriežas tāda veida iejaukšanās tirgū kā pagātnē, bet ir skaidrs, ka labības tirgū mums ir jāiejaucas. Vēl ir jautājums par zemnieku ienākumiem. Mēs dzirdējām, kāda ir dati, cik daudz eh, zemnieku ir, cik maz viņi nopelna, cik daudz var nopie, nopelnīt mazos zemnieku uzņēmumos. Diemžēl par to ir pat par maz runāts. Mēs sakam, ka jā, ja ir trūkumi kādās citās Eiropas politikās vai darbībās, tad tas ir tikai tāpēc, ka pārāk daudz tiek tērēts KLP nolūkiem. Tā vismaz visi domā. Tomēr mums būtu jāuztver lauksaimniecība kā kaut kas vairāk, kā nodrošinātība ar pārtiku, jo ir arī citas ļoti svarīgas jomas, mēs redzam, ka daudzas jomas ir svarīgas, bet mēs nerunājam konkrēti. Mēs pieminam jaunus izaicinājumus, CO2 izmešus, klimata izmaiņas un tā tālāk, bet viss svarīgākā lieta netiek pieminēta - nodrošinātība ar ūdeni. Tas arī šodien tika pieminēts, jo pavisam drīz ūdens kļūs kaut kas, kas kavēs mūsu izaugsmi. Ūdens trūkums. skars tādas jomas kā demokrātiju, cilvēktiesību. Protams, šīs jomas ir svarīgas Eiropas Savienībai, bet ja mēs padomājam par ikdienas dzīvi un tādām lietām kā dabas katastrofas un to seku novēršana, Galu galā Eiropa ir pati pirmā, kas sniedz palīdzību cilvēkiem, kam tā ir nepieciešama šādos gadījumos. Tāpēc mums būtu uh, jāizveido savas politikas balstoties uz iejaukšanos šādos ārkārtas gadījumos. Tas ietekmē to, kā Eiropas Savienība uztver trešajās valstīs. Mums ir, ir nepieciešami pārtikas krājumi, tehniskās iespējas nākt palīgā citiem. Un tas nozīmē, ka mums ir jāizmanto resursi, ieskaitot arī finanšu resursus, pareizi. Un šiem finanšu resursiem būtu jābūt atbilstošiem situācijai, jo bez tiem nevar iztikt. Paldies! Tagad došu vārdu Guskungam un Bešūkungam pēc tam. Par, par ekoloģisko saimniekošanu. Es esmu cieši paskatījies uz šo jautājumu Lielbritānijā, un šos uzņēmumus var sadalīt trijās zonās vai trijās uh, grupās. Uh, kultūras uh, ir ekoloģiskas, tad nebūs liela ieguvuma, bet tomēr zemnieki nopelnīs. Otrā zona. Daudzas daudz zemes platības tiek izmantotas āboliņa audzēšanai, tiek vienkārši dzīvnieku barība no tā ražota, bet vēl ir trešā ārkārtīgi sliktā situācijā esošā zona. Tur ir eh, daudz kaitēkļu, daudz dažādu veidu slimību. Uh, un ir skaidrs, ka uzturēšana maksās vairāk kā ienākumi no uh, audzēšanas, un mēs vienkārši nevaram lielā mērogā to atbalstīt. Jā, ir niša ekoloģiskai zemniekošanai, jā, viņi var daudz darīt, lai cīnītos, piemēram, ar insektiem, bet mēs nevaram izmantot šo iespēju, paļaujoties tikai uz to, lai pabarot visu pasauli. Jā, mans vecais draugs klimata izmaiņas atkal te tika pieminētas, Komitejai ir jāsaprot, no kurienes nāk šīs muļķības. Tas nāk no starptautiskās planētas, eh, no starptautiskā klimata izmaiņas, izmaiņu paneļa. Un to veido zinātnieki, kas dzīvo tajā reģionā, kur es. Un viņi vienkārši mēģina pielāgot faktus situācijai vai viņu secinājumiem. Es nosūtīju pirms gada vairākus e-mailus, un es gribēju vienkārši, lai jūs tos izlasat, un jums būtu jāredz, kā šie cilvēki sagroza patiesību, lai panāktu to, ka viņu viedoklis ir tas dominējošais. Mēs visus šos te klimata izmaiņu muļķības uzskatām par realitāti. Mēs, piemēram, komitejā šogad redzējām, ka mums ir jāiz, jāizdomā, kā varētu CO2 ievietot atpakaļ zemē, ka mums, ir zem, ka mums dzīvniekiem mazāk jābaro zāle, bet graudi. Bet nu ir skaidrs, ka CO2 ir nepieciešams augiem. Un e, š, augi, kas saņem vairāk CO2, ir izturīgāki pret sausumu. Un ja šis CO2 būs atmosfērā, tad augi būs izturīgāki. Atkal pieskarsimies sausumam un tam, kā ražot pārtiku. Ir skaidrs, ka politikas nevar vainīt laika apstākļus, bet zinātnieki varētu izveidot augus, kas būtu labāk spējīgi pielāgoties sausumam. Un šeit jāizmanto biotehnoloģijas, un tas ir, tā ir atbildi jautājumam par ūdeni. Es gribu, lai komiteja būtu praktiska un nemuļķotos šeit ar klimata izmaiņām, audzēš, ekoloģiskām audzēšanas metodēm, bet ļautu zinātniekiem darīt savu darbu. Paldies! Paldies, Bišūkungs, lūdzu! Paldies! Kolēģi! Francijā mums ir uh, izteiciens ka atkārtošana ir zināšana māte. Un man likās, ka mēs te esam ārkārtīgi labi skolotāji, uzklausot visu, ko mēs te teicām. Es atbalstu šo ziņojumu un apsveicu referenti, jo debatēs, kuras mums ir, mēs varam vēlreiz apliecināt, cik strateģiski svarīga ir lauksaimniecība. Pat ja tā ir tā mūsu doma, ideja, uz kuru balstoties mēs strādājam, zemnieki tomēr savā ziņā ir nostalģijas pilni, un daļai tas ir tāpēc, ka pārtiks ražošana jau nav tāda modīga nozara, tā vienmēr ir nepieciešama. Un ir diezgan grūti paredzēt, kādas inovācijas mums šajā jomā varētu būt nākotnē. Tomēr lauksaimniecība ir strateģisks sektors, eh, jo ražošanas uh, rezultātā ir pozitīvas tendences, palielina ekonomisko izaugsmi, labklājību un tā tālāk. Ja mēs paskatāmies uz to, cik daudz mums maksātu lauksaimniecības pazušana, tad mums būtu jāapskatās, cik tas maksātu. Mēs visi runājam par KLP izmaksām, bet tad mums būtu jāapskatās, cik maksātu tas, ka KLP nav, piemēram, lauku reģionu degradācija un tā tālāk. Un tas viss sasaucās ar ideju, ka lauksaimniecība ir strateģiski svarīga. Ja mēs runājam par nodrošinātību ar pārtiku un cik tas strateģiski svarīgi ir, referenti runā par trīs problēmām - cenu līmeni, ražošanas līmeni. Un uh, par um, lauksaimniecībā izmantojamās zemes procentu no kopējā no kopējas zemes platības. Ja mēs atgriežamies pie jautājuma par cenām, mums ir jārisina spekulācijas problēma, mums ir bijusi finanšu krīze, mēs esam redzējuši, cik lielu ļaunumu nodara nepieciešamās likumdošanas trūkums virtuālajā finanšu pasaulē. Bet ja mēs runājam par pārtiku cilvēkiem, mums ir morāla un ētiska atbildība kaut ko darīt. Tas, ko teica referenti, ir ļoti interesanti, bet es neesmu pārliecināts, ka ar krājumiem pietiks, jo tad spekulācijās iesaistītie cilvēki sāk skatīties uz krājumu lielumu un viņi varēs apšaubīt to, ka mums, piemēram, ir divu nedēļu krājumi un tā tālāk. Mēs esam redzējuši, kas notiek ar naftas krājumiem, jo mana valdība, piemēram, ir visu laiku teikusi, ka mums ir tie krājumi, jums nav jābrauc uz benzīna tankiem, bet mēs vienkārši zinām, kā tas ietekmē patērētāju uzmanību, uzvedību, jo valdība nevar apturēt cilvēks no pirkšanas. Jo nevar apturēt spekulāciju vienkārši ar krājumu izveidošanu. Uh, Jā, krājumi ir svarīgi piesardzības uh, apsvērumu dēļ, bet tas neko īpaši nelīdzēs spekulāciju apkarošanai. Ja mēs paskatāmies uz šīm debatēm uh, laikā pirms pāris gadiem, tad varētu pasmaidīt par tiem, kas teica, ka mums ir jāpalielina ražošana. Un vairāk jāpievēršas bioloģiski intensīvai ražošanai. Mums ir jābūt draudzīgākiem videi, ilgspējīgākiem. Bet nu ir skaidrs, ka arvien vairāk uh, cilvēku ir un mazāk zemes, un, un jautājums ir, kā tad to visu panākt, nodrošinot lielāku ražošanu. Uh, Te mēs varam pieminēt GMO, varbūt uh, sugu daudzveidības palielināšanu, augsnes uzlabošanu uz uh, blakus ražošanas iespējām un tā tālāk. Bet mums ir jāsaprot, ka mēs nevarēsim pabarot planētu, ja samazināsim lauksaimniecības hektāru skaitu. Mums jādara tieši pretēji. Un man liekas, ka šeit viss slēpjas tieši detaļās fakts, ka mazie lauksaimniecība, mazās lauksaimniecības platības ir ārkārtīgi efekt, var būt ārkārtīgi efektīvas, ir ārkārtīgi svarīgas eh, saistībā ar KLP. Mums ir jāmēģina panākt, ka koncentrācija nenotiek un jāveicina mazo zemnieku saimniecību darbība. Mums arī ir morāls pienākums šeit. Mums ir labāk jāatrod labākais veids, kā neefektīvi neizmantot enerģijas avoti. Un šeit es runāju par to, ka vajadzētu apmācīt cilvēkus, mācīt cilvēkus, kā neizmest pārtiku. Un ja mēs šeit kaut kā striktāk regulēsim pārtiks ražošanas nozaru, tad mēs vienkārši savas piesardzības dēļ palielināsim izmestās pārtiks daudzumu. Un vēl par augsni es piekrītu tam, ko teica Žozefs Bovē. Mums ir nepieciešams debates par lauksaimniecības zemju sagrābšanu. Mums ir jācīnās pret šo fenomenu jo lauksaimniecība un, un lauksaimnieciskā ražošana ir ārkārtīgi svarīgas. Šis jautājums ir saistīts arī ar nodrošinātību ar pārtiku, un tas varētu kalpot par konfliktu avotu nākotnē. Ja ir uh, izsalkuši cilvēki no vienas puses un cilvēki no otras puses, kas pērk zemi nevis lai pabatrotu šos cilvēkus, bet aizsūtītu pārtika atpakaļ uz savu mītnes zemi, tad tas varētu kalpot par konfliktu avotu nākotnē. Tas būtu jāņem vērā, bet nu sādāk šis ir lielisks ziņojums, ko varētu izmantot par pamatu mūsu darbam. Paldies, saka priekšsēdētājs. Bešukungs. Es izmantošu šo iespēju atgādināt kolēģiem, ka 28. datumā no rīta mums ir konference par atkritumiem. Tā ir parlamenta iniciatīva šajā zomā. Un tagad vārds Rans Garsīs kundzei kā beidzamai runātājai. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlētos pieiet šim jautājumam tāpat kā to darīja vairāk citi kolēģi. Neskatoties uz visu, kas jau tika pieminēts, kas ir patiešām labi argumenti, ir vēl divas lietas, ko vajadzētu paturēt prātā. Mums vajadzētu domāt par pārtikas piegāžu drošību, nodrošinot piegāžu drošību. Tātad, un par to ir jādomā KLP ietvaros. To vienmēr esam arī apgalvojuši. Tātad pārtikas tirzniecība par uh, pamatotām cenām Eiropas iedzīvotājiem, un tādēļ mums nepieciešami arī mehānismi tirgus regulēšanai un nepieciešami uzkrājumi, lai, ja nu kaut kas notiktu, kā minēja Kusesko kungs, lai mums būtu tomēr piegādēji, uh, tātad uh, pārtika um, ja mēs, mēs nevaram pieļaut, ka graudi, kas, no, uh, kas tiek izmantoti lobbarībā, nonāk spek, uh, spekulantu rokās. Mums ir jārūpējas par ražotājiem un uh, jāpārliecinās, lai viņiem būtu vismaz kaut kāda minimālā uh, aizsardzība par šādu situāciju. Mēs visi esam vienā situācijā. Visi uh, um, esam viena un tā paša tirgus ietvaros, Un cilvēki vienmēr ir mēģinājuši izmantot resursus, lai iegūtu no tā peļņu. Vēl gribētu teikt, ka Eiropas Savienībā uh, bieži vien tiek izmantot produkti arī, kas ir aizliegti Eiropas Savienībā, un lai arī tam reizēm nav nekāda pamata, un ir zinātnisks pamatojums, ka nekas ar tiem nav problēmām. Prie, piemēram, uh, dzīvnieku barība ar dzīvnieku proteīniem. barība arī mājputniem un arī uh, cūkopībā izmantojamā. Un varbūt par to Eiropā vajadzētu padomāt. Nozares pārstāvi uzskata, ka tas ir nepieciešams, tādēļ varbūt mums vajadzētu atbildēt šo pieprasījumu. Kolēģi, kolēģi jau arī minēja, ka esam šobrīd tādos laikos, kad Ķīna ir, uh, kas ir viena no lielākajām patērētājām, uh, ir ceļā uz to, ka uh, lielā tempā palielinās uh, dzīvnieku olbaltumvielu patēriņš. Un, ja šobrīd um, cenas uh, nu jau aug un drīz būs divkāršas, tad nākotnē varam sagaidīt, ka tās trīskāršosies. Kas attiecas uz uh, lobbarības kvalitāti, uh, tad arī tas būtu ir vērā ņemams aspekts saistībā ar nodrošinātību. Ja mēs vēl aizvien būsim atkarīgi no importiem, tādā gadījumā uh, mums noteikti ir arī jāpieprasa kvalitā, minimālā kvalitāte. Tāpat kā tas attiecas arī uz kopienas ražotājiem, tam ir jātiec arī uz importētājiem, un mums vajadzētu atkārtot, kāda ir arī lauksaimniecības komiteja, komitejas uh, doma šajā jautājumā. Uh, Un tas ir jādara katru reizi, kad notiek sarunas ar trešajām valstīm. Ja mē, un mēs nepanāksim labāku kvalitāti, ja mēs nepievērsīsim īpašu uzmanību inovācijām. Mums ir jādomā arī par MVU, jāveic pētījumi par resursu racionālu izmantošanu. Es patiešām domāju, ka jebkurā gadījumā mums ir jāizvairās no um, dažādām problēmām saistībā ar pārtikas drošumu. Mums jāizvarās no slimībām, dzīvnieku slimībām, un uh, par to mēs nedrīkstam aizmirst nevienu brīdi. Tādā gadījumā uh, mēs zaudēsim uzticību visai sistēmai no patērētāju puses. Tātad nebūs redzams, kādēļ mēs īsti vispār kaut ko darām. Un šāda situācija nebūtu pieņemama. Lauksaimniecība ir ļoti strateģisks sektors, tikpat strateģisks, cik uh, enerģētikas sektors, un nākotnē uh, šīs svarīgums tikai vēl pieaugs. Mēs nevaram būt atkarīgi no citiem enerģijas kontekstā, un tas pats attiec arī uz pārtiku. Citādi tiek kavēt nākotnes attīstība. Vajadzētu arī paturēt prātā, ka tādas lielvaras kā Brazīlija, Ķīna vai Indija, jo īpaši šeit vajadzētu pieminēt Ķīnu, uh, šīs valstis iepērk zemi, uh, kas nevienmēr ir paredzēta pārtikas ražošanai, nu ne jau obligāti pārtikā viņi ir ieinteresēti, bet lai varētu izmantot resursus uh, rūpniecībai. Un nākotnē mēs redzēsim, ka Āfrikā daudzās vietās vairs nevarēs ražot pārtiku, bet uh, zeme tieks, izman tiks izmantot citiem mērķiem, uh, kā piemēram uh, tehnoloģiskā rūpniecība. Un a, šī situācija ir nepieņemama, kad cilvēki mirst badā, bet pārtiku, a, ne, pārtika netiek audzēta, bet zeme tiek izmantot citiem mērķiem. Paldies! Paldies! Dosim vārdu a, komisijai Katrīna Kombī, kundze lūdzu. Labdien! Liels paldies, paldies par šo atzinumu, kas ir ļoti būtisks. Man arī ļoti interesēja diskusijas un visas idejas, kas šajā komitejā izskanēja. Kā jau jūs zināsiet, tad pārtikas piegāžu drošība, pārtikas nodrošinātība ir viena no komisijas prioritātēm, kā arī mūsdienu KLP, kā arī mūsdienu KLP pēc 13. gada izaicinājumiem. Šajā jautājumā ļoti svarīgi ir tas, ka šeit saskaras vairākas politikas - attīstības, lauksaimniecības politika, kā arī tirzniecības politika, enerģētikas politika, vides, pētniecības un arī finanšu tirgu politikas. Šis ir lielisks piemērs, ka nepieciešama konsekvence visām šīm politikām, lai varētu nodrošināt pārtikas nodrošinātību. Tas ir ļoti interesants piemērs, jo īpaši, ja mēs skatāmies, kā, kādā veidā KLP ietekmē nodrošinātību un attīstību. Manuprāt, šis atzinums ļoti pilnīgā veidā aptver visus šos aspektus. Ir vairākas lietas, kas arī nav pieminēts. Mēs runājām par zemes um, sagrābšanu vai šo atsavināšanu. Uh, Un mums jārunā arī par uh, tirzniecības ierobežojumiem. Šeit kā piemēru var minēt pārtikas krīzi pirms dažiem gadiem, kad uh, vairākas valstis bija tādā ļoti nedrošā situācijā, nevarēja sevi vairs apgādāt ar rīsiem, un šie jautājumi ziņojumā nav ietverti. Bet kopumā mēs varam piekrist uh, atzinumā izdarītajiem secinājumiem un arī uzrādītajiem skaitļiem un datiem. Protams, ka uzskatām, ka nepieciešams pilnīgi obligāti turpināt ar, arī ar uh, pasākumiem un panākt progresu. Vairāki komentāri par uh, komisijas un Eiropas Savienības uh, pie, pienesumu šajā jautājumā Eiropas Savienībā. Jūs jau arī zināsiet, uh, kādas ir komisijas veiktās darbības līdz šim brīdim - viens miljards eiro. Um, uh, tātad, uh, līdzekļu piešķiršana pārtikas nodrošināšanai, kā arī G8 uh, lauksainiecības samits, kas notika 2009. gada janvārī, kurā tika paredzēta 3,8 miljardi eiro no 10. līdz 13. gadam pārtikas nodrošinātībai. Komisija aktīvi iesaistās visās šajās programmās. Arī pagājušajā gadā komisija, martā komisija nāca klajā ar publikāciju saistībā par strateģisko Eiropas ietvaru, uh, lai varētu palīdzēt uh, jaunatīstības valstīm risināt jautājumus saistībā ar pārtiks nodrošinātību. Tika uzdots jautājums arī par pārtikas uh, nu, Pasaules pārtikas nodrošinātības komiteju, kuras uzsāka darbu šajā gadā, šajā šomēnes. Nu, tie ir piemēri uh, tam, ko komisija dara šajā sakarā sadarbībā ar citām starptautiskajām iestādēm. Konkrēti saistībā ar pārtiks nodrošinātību tas ir globāls jautājums, un komisija nav šeit uh, vientuļa savos centienos, bet uh, notiek ļoti aktīva sadarbība ar partneriem. Ir kaut kādi arī jautājumi, kuros es negribētu tagad um, iesaistīties, bet um, jebkurā gadījumā tie ir svarīgi gan degvielas aspekts, gan arī uh, ilgspējīga attīstība šajā jomā. Bet gribētu teikt, ka mēs nevaram izdarīt tādu ļoti tiešu sasaisti starp bioloģiskās degvielas ražošanu un pārtikas cenu pieaugumu jo gan ASV, gan arī Eiropas Savienībā tikai 2 līdz 3 procenti no graudu ražošanas ir paredzēta bioloģiskās degvielas ražošanai. Nu, ASV šeit mums ir krietni gan priekšā attiecībā uz šiem datiem. Un kas attiecas uz lauksaimniecības produktu cenu svārstībām, jūs jau zināsiet, ko komisija dara uh, šajā sakarā, un arī komisāri Varņē ar komisārs Barņē, ar kolēģiem lielā mērā strādā pie šiem jautājumiem, tiek risināti jautājumi saistībā ar izēvielu, tirgu un cenām, lauksaimniecības produktiem, notiek jaunu alternatīvu pasākumu meklējumi, tiek meklēti jauni instrumenti, kā šo situāciju stabilizēt, un tas notiek arī visā pasaulē. Arī komisija ir iesaistījusies darbā, um, sagatavojoties G20, uh, un mēs sadarbojāmies arī ar Francijas prezidentūru pie šo jauno instrumentu izstrādes. Jo tagad KLP ietveros ir pieejami instrumenti. Mums ir arī tirgus instrumenti, kas ir saistīti ar nacionālo pārtiks nodrošinātību, un komisija ir arī uzsākusi iniciatīvas, lai uzlabotu lauksaimniecības uh, produktu ražotāju uh, uh, situāciju pārtikas piegāžu ķēdē. Nu, tā tad viss notiek, un es domāju, ka ir pilnīgi pārliecināti, uh, pilnīgi droši, arī komisija tam piekrīt, ka mums nepieciešams meklēt jaunus instrumentus. Mēs runājam arī par rezervēm. Jāsaka, tas nav vienkāršs jautājums, ko būtu viegli atrisināt. G8 2009. gadā aicināja organizācijas domāt par šo jautājumu un skatīties, kādas ir prasības attiecībā uz fiziskiem un virtuāliem uzkrājumiem, bet šobrīd atbildes, pie atbildēm vēl neesam nonākuši. Mēs vēl aizvien meklējam, kāds būtu labākais veids, kā pārliecināties, ka pasaules līmenī ir pietiekami daudz pārtikas uzkrājumu. Nu, mēs zinām arī, ka tādā praktiskā praktiski runājot, šo, šīs rezerves visai grūti pārvaldīt. Un pētījumi par efektivitāti uh, rāda, ka šis aspekts nevienmēr ir uh, skaidrs. Mums arī jā, vajadzētu veicināt caurskatāmību tirgu, cenas, uh, ražošanas rezerves un tā tālāk. Dažos gadījumos mums nepieciešams arī atbalstīt uh, nacionālo vai vietējo uzkrājumu veidošanu. Rezultātā, nu, kopumā gribētu teikt, ka šajā atzinumā ir ļoti daudzi jautājumi ietverti, do, ļoti daudz jautājumu saistībā ar KLP. Un gribētu atsaukties uz kaut ko, ko te, kas bija arī Maginesas kundzes iepriekšējā atzinumā, kas bija par pārtīks nodrošinātību. Gribētu teikt, ka KLP vajadzētu būt uh, vienam no pārtikas nodrošinātības Eiropā stūrakmeņiem, un Tam vajadzētu būt daļai arī no globālās pārtiks nodrošinātības. Komisija šajā kontekstā turpinās aktīvi rīkoties, komisija uzņemsies iniciatīvu, gribētu jums pateikties un gribētu jums norādīt, ka komisijas uh, ietveros ir dažādi departamenti, kas ir vienmēr pieejami, lai sniegtu informāciju. Un varat tos izmantot vienmēr, lai varētu bagātināt savas idejas šajā procesā. Paldies! Paldies! Paldies Gambet kundzei! Tagad dosim vārdu Sabu kundzei. Gribētu atgādināt visiem kolēģiem, ka 8. novembris ir termiņš grozījuma iesniegšanai, pulksten 12. Lūdzu, jums vārds. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Nav vairs daudz laika atlicis Tāpēc es gribētu vispirms teikt visiem paldies, kas komentēja manu ziņojumu un piedāvāja idejas, ko mēs, protams, ņemsim vērā. Vienu lietu es vēl gribētu pateikt. Es, eh, protams, gai, sagaidu grozījumu priekšlikumus no jums. Un gribētu arī uzsvērt, ka es piekrītu visām idejām. Daudz no jums minēja to, kas viņiem šķiet vissvarīgākais - cenu svārstības, piemēram, un pārtikas krājumi un jaunās eh, kopējās lauksaimniecības politikas nozīmi. Viedokļi, protams, ir dažādi par bioloģisko lauksaimniecību, un es gribētu uzsvērt, ka uzskatu, ka šai tēmai ziņojumā ir jābūt, jo nākotnē sevišķi mazajām lauksaimniecībām drīzāk būs jākļūst par bioloģiskām lauksaimniecībām, un to nozīme pieaugs, jo tās šīs saimniecības piedāvā uh, labākas kvalitātes pārtiku. Un Eiropas, Eiropā veiktie pētījumi rāda, uh, ka problēmas, kas um, rodas no nepareizas pārtikas, ir saistīts ar bērnu aptaukošanos un citām problēmām. Par jaunajiem lauksaimniekiem arī, protams, ka viņi ir jāstimulē uh, izvēlēties lauksaimnieku profesiju vai ar laukiem saistīts profesijas. Un es runāju par situāciju Rumānijā, bet kopumā tomēr uh, visu šo uh, sektoru vai šo jomu vajadzētu atbalstīt. Un arī mazās lauku teritorijas vai eh, zemes gabali, kas tiek izmantoti vai netiek, daudz kas atkarīgs tiešām no tā, vai jaunie lauksaimnieki spēj saņemt atbalstu un viņiem ir dota pieeja resursiem. Tad kāds kolēģis šķiet Elvorts um, runāja par mazajām lauku saimniecībām. Es pilnībā piekrītu kolēģim un piekrītu arī tam, kas tika teikts par uh, lauksaimniecības tendencēm jaunatīstības valstīts. Bovēkungs runāja par um, lauksaimniecības zemju sagrābšanu vai uzpirkšanu. Uh, es atbalstītu plašas debatas veltītas šim jautājumam. Un vēl. Um, klimata iet, izmaiņu efekts uz lauksaimniecību rada uh, manī bažas, tāpēc es par to runāju arī savā ziņojumā. Varbūt šeit varētu šo attiecīgo punktu papildināt. Tad vēl Ešvorta kungs, es jums piekrītu. Jūs minējāt dažādus draudu faktorus tieši ar saistībā ar ūdens apgādi lauksaimniecībā un attīstību. Es uh, nerunāju daudz par olbaltumu importu. Par šo tēmu mums nāksies runāt turpmāk. Un Tā ka tas būs atsevišķi jautājums, tad tas īpaši neparādās šajā ziņojumā. Es piekrītu Heislinga kungam, runājot par enerģiju, enerģijas resursu izšķērdēšanu. Protams, ka tie ir jāizmanto efektīvāk, liederīgāk. Klimata izmaiņas pirmkārt rada um, rūpniecība, ražotāji un arī um, uh, neefektīva enerģijas izmantošana. Un tāpat kā es runāju, arī Deskungs uzsvēra, ka cenu svārstības nelabvēlīgi ietekmē lauksaimniecību. Es arī piekrītu uh, uzskatām, ka šobrīd mēs nevaram runāt par samērīgām, saprātīgām cenām lauksaimniekiem, jo atšķirības starp ražošanas cenu un gala noņēmēju cenu ir ārkārtīgi lielas. Viens kilograms kviešu. Rumānijā, manā reģionā, maksā tikpat daudz, cik kafija. Un šis uh, piemērs parāda, Tātad viens kilograms maksā tik daudz, cik viena tasīta kafijas. Un, protams, ka tā nav normāla situācija. Mums ir vajadzīgs atbalsts cenu veidošanā un ir jārisina uh, problēmas, ko rada spekulācija un cenu svārstības. Es dzirdēju daudz labas vērā ņemamas idejas. Visus droši vien tagad eh, nepieminēju, bet gribētu vēlreiz pateikt, ka diskusija noteikti ir vajadzīga un ar nepacietību gaidu jūsu grozījumu priekšlikums, kas ļaus šajā ziņojumā atspoguļot visas tēmas, kas mums ir nozīmīgas, lai mēs varam sniegt savu ieguldījumu nākotnē, nākotnes darbos. ņemot vērā, protams, visas, visus viedokļus gan šajā komitejā, gan Eiropas parlamentā. Lūdzu, sūtiet grozījumu priekšlikums rakstveidā. Paldies! Paldies! Ļoti labi! Novēlu jums veiksmi, Tatjana! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 8. novembris. Koordinātorus es informēju par lēmumiem, ko mēs pieņēmām šorīt, par eh, ziņojumu sadali un vienojāmies arī par to, ka būs mutisks jautājums par būriem, eh, dējēju vistu būriem. Un vēl gribu pateikt, ka 15. novembrī pulksten trijos ir mums ir nākamā sanāksme, līdz ar to šī sanāksme ir slēgta.